Okay, colleagues, let's get started. Kolēģi, sāksim darbu. Un vispirms es gribu sveikt visus kolēģus. Un es gribētu arī vēst jūs uzmanību, ka mūsu vidū šodien ir ļoti, ļoti, ļoti jauns Eiropas pilsonis un viens no jaukākajiem Eiropas pilsoņiem, ko esmu redzējis pēdējo mēnešu laikā kāds bērniņš no sociālistu demokrātu rindām, varētu teikt. Un mēs arī esam ļoti priecīgi, ka mūsu grupā, mūsu telpā šobrīd atrodas šis jaukais Eiropas Savienības pilsonis. Es vakar nebiju šajā sanāksmē, uh, Un es uzreiz gribētu ķerties pie koordinātoru sanāksmes, par ko tad mēs runājām. Tad vispirms mēs runājam par darba kārtību, par 9. un 10. novembra sanāksmi, to mēs um, arī apstiprinājam. Uh, tālāk koordinātori vienojās par atzīvu rakstīšanu sakrā ar Brisele 2 un vienojās, ka to darīs sociālisti un demokrāti. Uh, tālāk ir divi priekšlikumi sakrā ar Marakešu nolīgumu Arī šeit likumdošanas lēmē komiteja ir jūri komiteja. Mēs eh, nolēmām arī atzinumu par regulu izstrādāt, un um, tur atbildīgie būs zaļie, un direktīvu mēs nodosim tautas partijas pārziņā. Eh, tālāk um, par um, apstrīdētajām rekomendācijām. Tur mēs arī šo to pielāgojām un apstiprinājām. Uh, tālāk um, par mūsu programmas uh, darbkārtības punktiem. Varbūt mēs rezultātus jums pavēstīsim rakstiskā formā, jo mums bija tik ļoti daudz šīs uh, rekomendācijas, ka es tagad nevaru visu jums izklāstīt. Um, tad um, es arī ziņoju par mūtiskiem jautājumiem. Man bija tikšanās ar parlamenta priekšsēdētāju sakarā ar jūniju noklausīšanos, un es arī runāju par SISI sanāksmi ar komisiju. Un šī sanāksme notika pagājušajā nedēļā Strāsbūrā. Tālāk par publisko uzklausīšanu un arī um, vizītēm nākamā gada pirmajos sešos mēnešos. Uh, ir lēmums organizēt mini uzklausīšanu kopā ar Lībe komiteju par bezpavalsniecību, par mm, e, cīņu pret diskrimināciju, arī minoritāciju šeit. Tad mm, bija arī tēmas, kas pacēlās saistībā ar dažādām diskriminācijas formām Eiropas Savienībā. Um, arī tāda tēma kā uzticēšanās atgūšana Eiropas um, projektam. Tas ir tāds ļoti tāds um, pozitīvs virziens un arī šo iniciatīvu apstiprināja koordinātori, un tad būs tāds uzklausīšanas nākamā gada sākuma. Mēs arī vienojamies par faktu meklēšanas um, vizīti Spānijā, te tēma ir pazudušie bērni, un uz Viedriju arī jautājums par sociālās apdrošināšanas numuru. Um, dažkārt šo numuru iegūt ļoti grūti, tīpaši, kad ir pārobežu tādas um, attiecības, un ja vēl ir bērni, mums interesē vairāk kaut ko uzzināt tālāk par um, frekingu un par šīm lūgumstiem mēs jau runājām Džūlijā, jūlijā, un tālāk uh, koordinātori ir lēmuši rakstīt atzinumu, ja būs iniciatīvas ziņojums no NB vai no ITRE uh, par uh, lūgumrakstu komitejas portālu, peti portālu mēs eh, lēmām uzklausīt informāciju, ko es arī devu. Un, ja kāds grib uzzināt vēl kaut ko vairāk, tad varat eh, griezties pie sekretariāta. Un tas arī viss, un tālāk pārējām pie mūsu šīs dienas darba kārtības. Vispirms mums ir jābalso. Eh, tad atzinums par situāciju ar pamatiesībām Eiropas Savienībā 2015. gadā. Es ļoti ceru, ka jūs esat visi ievietojuši savas um, balsošanas kartītes mūsu mašīnās. Un tad uh, ķersimies uzreiz pie balsošanas. Kompromiss uh, grozījums uh, A. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 27. grozījums, kas par. Jā, tas atkrīt. Jums ir taisnība. 28. kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 29. kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numuru 30, kas pār pret atturas. Pārbaudīsim šo grozījumu, sākam balsot. Un beidzam balsot. Ja mašīna nestrādā, varat balsot ar rokas pacelšanu. Jebkurā gadījumā šis grozījums ir pieņemts. 31. kas par? Pret. Atturs pieņemts. Kompromiss eh, B. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 33. divās daļās par pirmo daļu, kas par? pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. Tad pārbaudīsim, sākam balsot. Everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. C kompromiss, kas par, pret, atturs, pieņemts. Četrdesmit piektais, kas par, pret, atturs, pieņemts. Četrdesmit seši, kas par, pret, atturs, pieņemts.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 Kompromiss E par pret atturs pieņemts. Kompromiss 68. kas par pret atturs noraidīts. Kompromiss grozījums E par F, es atvainojos F kas par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit septītais grozījums divās daļās par pirmo daļu, kas pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas noraidīts. 78. par pret atturs pieņemts. 79. Vai jūs gribat pārbaudīt 78. Sākam balsot elektroniski, balsojam par 78. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. kas par pret atturs pieņemts, 80 par pret atturs pieņemts, 81 par pret atturs noraidīts. Pieņemts, pieņemts, saka priekšsēdētāji, jā, pieņemts, bet varbūt pārbaudam, lai būtu pilnīgi droši. 81. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. kas pār, pret, atturs. Pieņemts. Kompromiss G, kas pār, pret, atturs. Pieņemts. 87. kas pār, pret, atturs. Pieņemts. 88. pār, pret, atturs. Pieņemts. 89. kas par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. kas par pret atturs noraidīts. H grozījums, kas par pret atturs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 kompromisa grozījums I, kas par, pret, atturas, pieņemts. 101. kas par, pret, atturas, pieņemts. Varbūt pārbaudīsim 101. Sākam balsot. Un beidzam balsot pieņemts. 102. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 103. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 104. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Apsvērumi. Otrais grozījums. Kas par? pret atturas pieņemts. Ceturtais, kas par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Piektais, kas par pret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 pieņemts. Kompromiss J, kas par pret atturs pieņemts. 18. kas par pret atturs pieņemts. 19. kas par pret atturs pieņemts. Un galējais balsojums balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Un ir pieņemts ar lielu vairākumu. Paldies! Paldies! Lūdzu, neaizmirstiet savas balsošanas kartītes balsošanas aparātā. Thank you. That... Domāju, ka tie, kuri nevēlas palikt tālāk, varētu doties projām pēc iespējas klusāk un pārējie varētu ieņemt savas vietas. So, the next item on the... Nākamais punkts darba kārtībā ir faktu konstatēšanas brauciens uz Slovākiju. Uh, kurš notika no 19. līdz 23. vai 2. septembrim šogad, tātad pirms pāris nedēļām. Šeit ir paredzēts tikai mutisks ziņojums provizorisks, un vēlāk, protams, mēs sagatavosim ziņojumu bet vēlos šobrīd eh, sniegt informāciju. Mēs ieradāmies Bratislavā, Slovākijā, un šī faktu konstatēšanas misija balstījās uz lūgumu rakstu, kuru saņēmām jau 2012. gadā. To eh, sagatavoja mm, sadarbībā ar Eiropas komisiju un balstījās uz uh, politikas departamenta C sagatavoto ziņojumu par struktūru fondu izmantošanu ilgtermiņā izmetināšanas centros eh, cilvēkiem ar invaliditāti Slovākijā. Vizīte, manuprāt, bija ļoti veiksmīga, tā bija ļoti efektīva, īsa, ar ļoti lielu sadarbību no ieinteresētajām pusēm. Slovākijas invaliditātes NVO un e, valsts pārstāvji, tāpat arī iedzīvotāji, kas ir iesaistīti šo centru ikdienas darbībā, visi sniedza savus viedokļus par šo jautājumu. Mēs apmeklējam trīs dažādas uh, iestādes, dienas aprūpas centru, tāda uh, e, iestāde, kur tiek nodarbināta cilvēka ar uh, um, ehm, invaliditāti, tas bija tāds maziņš restorāns vai teiznamiņš. Un tālāk delegācijas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties to, kāds šīs iestādes īsti ir. Tāpat mums arī bija iespēja apmeklēt ilgtermiņa izmitināšanas iestādi, kur ir 130 klienti, kas principā visu savu dzīvi pavada šajā ēkā. Ehm, pa 4, 5, 6 vienā istabā nevalstiskās organizācijas ziņoja, ka kopienās balstīti pakalpojumi ļoti reti un ir nepieciešama daudz lielākā apmērā, lai varētu uh, notikt e, pāreja no institucionālā uh, dzīvošanas veida uz dzīvošanu sabiedrībā. Tas ir process, kas šobrīd jau ir sācies bet progress mūsuprāt un arī visu iesaistīto pušu prāt ir ļoti lēns. Tā kā daudz kas vēl ir jāpaveic, lai nodrošinātu neatkarīgu dzīvošanu personām ar invaliditāti. Tāpat ir arī atsevišķi jautājums par šo cilvēku rīcības spēju, tātad personām ar invaliditāti, uh, Šī gada jūlijā tika pieņemti jauni likumi, kas tagad atļauj procesu atjaunot e, juridisko rīcības spēju personām, kurām šī rīcības spēja tika atņemta viņu iepriekšējās invaliditātes dēļ. Šobrīd tātad turpinas darbs pie civila kodeksa, kas neatbalsta e, to, ka cilvēki ar invaliditāti saņem atpakaļ šo rīcības spēju, bet tas ir pretrunā ar konvenciju. Tāpat arī tiesības uz privātumu cilvēkiem ar invaliditāti, kuri dzīvo institūcijās, tāpat arī piekļuvi pakalpojumiem, precēm un darba tirgumu. Tur progress eh, deinstitucionalizācijā ir ļoti lēns. Uh, un plānotās aktivitātes pārskatītā nacionālā projekta līdz 2020. gadam, diemžēl, šobrīd iekļauj mazāk par 10% no 861 institūcijas Slovākijā. Līdz ar to mums ir nepieciešams redzēt lielāku progresu sociālajai cilvēku iekļaušanai un lielāku valdības iesaistīšanos uh, lai veicinātu pašnoteikšanās spējas, eh, spēju attīstību cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi būtu iekļauti procesā. Kā jūs zināt, šis lozungs eh, neko nelem par mums bez mums. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ir jāiekļauj procesā. Es, protams, varētu gari un plaši par to stāstīt, bet šobrīd atbildība ir Eiropas komisijai izmantojot kompetento un ļoti aktīvo NVO darbību, viņi varētu rīkoties un e, pārtraukt e, Eiropas Savienības fonda atbalstu sniegšanu gadījumos, kur tas netiek pamatoti izmantots. Šobrīd atbalsts ir jāsniedz deinstitucionalizācijai. Un tam ir jānotiek arī pietiekami raiti Slovākijas gadījumā. Slovākijas valdība arī apņēmās informēt mūs regulāri, rakstiski par pašu procesu un progresu deinstitucionalizācijas procesā un pātrināt integrāciju sabiedrībā cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Un ziņojums šobrīd top, un mēs e, sagaidām, ka tas tiks apspriests komitejā novembrī. Un vēlreiz vēlos pateikties kolēģiem, kur devās šai vizītē uz Slovākiju. Un vēlētos arī pateikties sekretariātam, īpaši Ritai Dienes, kur sagatavoja šo braucienu. Un uh, arī tagad piedalījās atskaites e, ziņojuma sastādīšanā. Paldies viņai, paldies arī kolēģiem, it īpaši Pāl, kurš e, palīdzēja mums piekļūt tiem cilvēkiem, e, kuriem mums bija nepieciešams piekļūt, un arī iegūt eh, priekšstatu par to, kāda ir Bratislava, ļoti interesanta Eiropas pilsēta. Tie, kas jums nav bijuši tur, izmantojiet šo iespēju, kamēr ir Slovākijas prezidentūra un centieties eh, doties vizītē uz Bratislavu. Tad mēs varam tālāk pāriet pie pirmā šodienas lūgumraksta, 17. punkts darba kārtībā, lūgumraksts numur 0694 eh, no 2015. gada kuru iesniedza Estratijas Kambūrī ar vēl 108 parakstiem par iespējamiem Eiropas Savienības tiesību aktu un Eiropas nolīgumu pārkāpumiem saistībā ar piešķirtām tiesībām slēgt līgumu par liela zemes gabala attīstīšanu bijušās Elinikon lidostas teritorijā Atikā. Vēlos eh, sveikt lūgumu raksta iesniedzēju šeit un dot jums uzreiz arī vārdu. Tur jūs esat, nu, lūdzu. Ναι, ε, καλησπέρα σας. Ε, είμαστε δύο εδώ αναφέροντες. Σας είχα ενημερώσει, μου είχατε πει να σας ενημερώσω μέχρι τις 20. Paldies. Es vēlos uh, informēt jūs, uh, ka man būs nepieciešamas 5 minūtes, lai painformētu par notikumiem e, pēc septembra sanāksmes. Nē, tad tam ir Pracis kungs, būs pirmais, kas izteiksies, saka priekšsādātāja. Jums tiek dots vārds. Καλησπέρα, αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Paldies, dāmas un kungi, deputāti. Mūsu lūguma raksts um, skar vairāk par 600 tūkstošiem hektāru lielu zemes gabalu, kas atrodas atrodas Atēnu piekrastē, runa ir par bijušo lidostu un notiek nu eh, ekonomiski, politiski un vides ziņā skandāls, runājot par eh, šī zemes gabala izmantošanu. 2010. gadā tika uzsākta privatizācijas procedūra, neņemot vērā vides apstākļus šajā zonā, lai saprastu problēmas, kas ar to ir saistīts saistītas, izskaidrošu. Mm, Atenās eh, ir paredzētais eh, zaļumu daudzums uz vienu cilvēku, mm, kas eh, atbilst normatīvos aktos paredzētajam. Tagad, ja tiks veikti plānotie darbi, tas drastiski samazināsies. Atvainojiet, bet man jārunā ļoti ātri, un man ir ļoti maz laika, saka runātājs. Ja jūs varētu ierasties Atēnās, jūs labāk izprastu visu šo katastrofu. Mums te jādomā par uh, attiecīgiem pantiem LSD, kur runa ir par konkurences procedūru, par caurskatāmību, kas jāievēro, par vides apsvērumiem. Turklāt runa ir par valsts palīdzību un noteikumiem, kas ar to saistīti. Tātad caurskatāmība, pārvaldība, noteikumi. E, tie ir atslēga vārdi šeit. Tagad 9 uz 99 gadiem ir parakstīts nomas līgums pircēji uh, nāk no anonīmas kompānijas, kas uh, nav at, kas neatklāja savu identitāti. Par 30% šis zemes gabals paliek uh, valsts īpašumā. Tiek paredzēts pieņemts uh, pieņemt uh, likumdošanas aktu, kura uh, valsts uh, noteiks, uh, kā jānotiek uh, rekonstrukcijai. Turklāt pircējs vēlas uzbūvēt arī kazino šajā zonā. Viņš aizbildinās ar uh, iespēju rīkoties sabiedrības interesēs, kas ir paredzēta normatīvajos aktos. Bet mēs runājam par aizsargātu zonu, kur iespējams vidas piesārņojums un arī arheoloģiski vērtīga uh, zona tā ir. Es nevēlos tagad vilkt garumā šo prezentāciju. Labi. Tagad uh, nākamā runātāja. Paldies, godātie deputāti. Mūsu valstī uh, visu laiku tiek pārkāptas Eiropas normas, runājot īpaši par valsts piešķirto atbalstu. Es runāju par direktīvu 2142 un Orhusas konvenciju, kas netiek ievērota. Un es pastāstīšu, kā tas notiek. Vides iet ietekmes novērtējums notika neatbilstoši noteikumiem. Tas neatbilst arī Atēnu pilsētvides plānošanas tiesību aktiem. Tika pieņemts īpašais likums, uz ko jau bija atsauce, Uh, lai šis uzņēmums varētu darboties, tas neatbilst arī Eiropas kopiem tiesas spriedumiem, kas vairāk kārt izteikusies līdzīgos gadījumos. Uh, direktīva 2142 nosaka, uh, kā jānotiek teritorijas izmantošanai šādos gadījumos. Runa ir par uh, biodaudzveidības saglabāšanu, tam netiek pievērsta uzmanība šajā projektā. Tika pasūtīts uh, pētījums uh, likuma tapšanas brīdī, un šie apsvērumi tika izskatīti turklāt. Um, dzīvotņu direktīva arī netiek respektēta. Proti šī ir direktīva 92.43, jo piekrastē atrodas apdraudētas dzīvotnes. Es jums nodošu uh, šo pētījumu, uz ko es atsaucos, ko sagatavoja mūsu jūrniecības institūts, un um, jūs redzat, ka tiek apdraudētas Natūra 2000 zonas. Pētījumā mēs uh, skaidri varam izlasīt, ka runa ir par uh, Nu, fokālo punktu, biodaudzveidības fokālo punktu šeit, šajā, šajā konkrētajā vietā, kas jāaizsargā. Dalību valstīm ir jāgarantē šī aizsardzība, īpaši attiecībā uz ūdeņiem. Un mēs redzam, ka projekts to nemaz neievēro. Trešais pārkāpums. Uh, ir saistīts ar Florences konvencijas uh, neievērošanu. Plānotie darbi nelabvēlīgi ietekmēs uh, Saloniku uh, līča ūdeņus. Runāt runātāja ārkārtīgi ātri nolasa savu runu, par ko tulki sūdzas. Noslēgumam tas, ko plānojam darīt šajā reģionā, tad priekšsādātāja pārtrauc un uh, norāda runātājai, ka viņa runā pārāk ātri, lai viņa varētu iztulkot un saprast, un katrā gadījumā viņa pārsniegusi viņa atvēlēto laiku, jo jums bija tikai piecas minūtes. Noslēgumā tikai viena frāze. Turpina runātāja. Attānam nav vajadzīga šī iekārta, kas tur tiek plānota, nedz arī kazino ieplānotais tur būtu vajadzīgs. Un um, mm, Mēs uzskatām, ka notiek jāievēro visi vides apsvērumi, jeb, darot jebko šajā vietā. Paldies, tagad vārds tiek dots komisijai. Vai jūs varētu pastāstīt par pēdējiem notikumiem? Paldies, priekšsēdētājs kundzes. E, tiešām īsi pieskaršos vides aspektiem, un kolēģis paturpinās par konkurētspēju vēlāk. Uh, Komisija pieņem zināšanai eh, informāciju, ko mums novadīja lūgumraksta iesniedzēja, un um, es vēlos uzsvert, ka šim projektam ir milzīgs svarīgums eh, arī Eiropas mērogā. Vēlos precizēt vienu punktu. Eiropas Savienības vides likumdošana neiejaucas līgumos, kas parakstīti ar privātiem operatoriem. Turklāt mūsu ES likumdošana neļauj komisijai ietekmēt projektus, ko atlasa, lai noteiktu, kas notiks, kā tiks attīstīta bijušās Elinikon lidostas teritorijā tikam, tas ir Grieķijas ziņā. Viss, kas uh, Eiropas Savienībai relevanti vides ziņā, mēs eh, skatāmies, lai šie kriteriji tiktu obligāti izpildīti. Un ko mēs ar to vēlamies teikt? Nepieciešams vides ietekmes novērtējums eh, saskaņā ar eh, 2011.92 direktīvu par ainavām. Uh, Un šajā kontekstā iestādes izlasīs vides novērtējumu, izskatīs zinātniskos aspektus, izskatīsim iespējams pārkāpums, pieprasīsim no Grieķijas tātad šo novērtējumu. Ja novērtējumā būs rakstīts par apdraudējumu Natūrā 2000, tad būs uh, nepieciešams eh, papildu ziņojums par eh, šādu risku eh, esamību un novēršanu. Tātad mums noteikti jāskatās šeit arī uz direktīvu 9243, kur runa ir par apdraudētām dzīvotnēm. Uh, Tad arī direktīva 2142, kas eh, par noteiktu plānu programmu ietekmes uz vidu novērtēm, arī šeit ir vērojami, zinām, konflikti, bet eh, neskatoties uz to, eh, Grieķijā ir likums, uz ko atsaucās lūgumraksta iesniedzējs. Uh, un uh, kas ļauj um, iestādēm šeit uh, rīkoties, bet sagatavojot strateģisko ietekmes novērtējumu. Un turpinot par vides aspektiem, komisija seko līdzi visu plānu projektu attīstīšanai, izskatām uh, lūgumrakstu iesniedzējas iesniegto informāciju un uzskatām to par ļoti svarīgu. Uh, Mm, mēs uh, uzskatām, ka ja notiks apelācijas procedūra, tā notiks Grieķijā, uh, jo tai šo, šobrīd ir prioritāte salīdzinot uh, to ar Eiropas Savienības akī. Tagad došu vārdu kolēģei. Jā, mm, lūgumraksta iesniedzēja pauda bažas Un runājot par valsts palīdzības kontroli, komisija jāpārliecinās, ka netiek negatīvi ietekmēta konkurētspēja un uh, ka netiek nelabvēlīgi, tas ir um, diskriminējoši, uh, favorizēti noteikti uzņēmumi. Uh, komisija te nevar uzraudzīt pārdošanas procedūru, tad drīzāk mēs rūpējamies par konkurētspēju taisnīgiem noteikumiem tirgu, lai dalība valstis uh, nefavorizētu noteiktus spēlētājus ar valsts mm, palīdzības piešķiršanu. Tad uh, runājot par um, valsts palīdzības apjomu, te uh, četri kumulatīvi noteikumi jāievēro, lai saņemtu valsts palīdzību. Pasākumam vajadzētu. Uh, skart eh, valsti vai valsts resursus, tam vajadzētu būt selektīvi labvēlīgam eh, daž, dažiem uzņēmumiem un eh, tam vajadzētu apdraudēt konkurētspēju vai tirzniecības attiecības starp dalībvalstīm. Ja viens no šiem nosacījumiem netiek izpildīts, tad mums nav iemesla rīkoties. Tagad šajā konkrētajā gadījumā Grieķijas iestādes uh, izlēma uh, pārstrukturizēt uh, eh, bijušo Lenikonu lidostu, organizējot konkursu un uh, pārdeva šo teritoriju Landai Development. Pēc uh, tam neviens nesūdzējās par procedūru, par konkursu, uh, par uh, negodīgo priekšrocību un tā tālāk. Nē, uh, mūs šeit interesē divi jautājumi, ko uzdeva parlamentārieši 2014. gadā. Eiropas parlamentārieši mēs izmeklējām situāciju, mēs uh, skaidrojām uh, šo lietu ar um, Grieķijas iestādēm 14. un 15. gadā, saņēmām no viņiem arī atbildi, un mūsu secinājums bija tāds nav iemeslu satraukumam un nav vērts to skatīt tālāk. Jo, ja runa ir par uh, valsts īpašumā pārdošanu ar konkursu palīdzību, mm, kur uh, uh, īpašumu pārdod cilvēkam vai vienībai, kas piedāvā vislabāko cenu. Nu, tā ir normāla procedūra. Komisija nav par to saņēmusi nevienu sūdzību no konkurentiem, no citiem konkursu dalībniekiem. Um, mūs arī, mēs arī nezinām ne par kādu tiesvedību, kas tiek risināta, teiksim, Grieķijā. Uh, tad, tad mēs secinām, ka nav problēmas uh, ar uh, konkursu, jo mm, nav bijis sūdzību par cenu un situāciju tirgu. Jūs runājat arī par nodokļu priekšrocībām pēc pārdošanas, un mēs pieprasījām papildu skaidrojumu no Grieķijas. Grieķija apliecināja, eh, ka nav, netiek piemērots eh, izņēmums, nodokļu izņēmums eh, attiecībā uz šo Elinikonu bijušo lidostu un arī attiecībā uz pircēju Lambda Development arī eh, viņi nav piemērojuši izņēmumu, izņēmumus. Paldies! Paldies! Mums arī ir Grieķijas iestāžu pārstāvji, uzsver Didis kungs no Grieķijas parlamenta, kas pārstāv Grieķijas valdību šodien jums ir iespēja izteikties. Un es teiktu maksimāli 4 minūtes, 3-4 minūtes. Paldies priekšsēdētājiem, kudējumie deputāti. Es šeit pārstāvu Grieķijas valdību, e, skolētī kungs, kompetentais ministrs. Es e, konstatēju dažus interesants faktus arī no lūgumraksta. raksta iesniedzēju puses. Viņš um, ir klāstījis, kam ir paredzēta šī teritorija. Bet uh, iepriekšējā Grieķijas valdība zaudēs iespēju pārvērst šo teritoriju par zaļo zonu. Un mēs vairs nevaram runāt par teritorijas pārvēršanu par kaut ko zaļu, zaļo zonu, un tagad jādomā, kā apgūt šo teritoriju 2015. gadā. Eh, ir bijusi iepriekšējā valdība, tas eh, attiecīgi ir parakstījis dokumentus, arī solīja, eh, ka būs uzlabot šī teritorija tika rezervēts arī noteikts summas, lai uzlabotu infrastruktūru un uzlabotu šo teritoriju. Tas ir paredzēts saskaņā arī priekšējās valdības solījumiem. Un divi miljardi ir arī iesaistītā summa, tiek arī pārbaudīta legalitāte, vai visi noslēgtie līgumi ir leģitīmi. Un e, tad no administratīvās puses viss ir kārtībā, bet no vides viedokļa, pateicoties mūsu pūliņiem, mēs esam, esam saglabājuši 51% no šīs teritorijas, kā zaļo zonu, kas ir pieejama pilsoņiem. Un tā ir arī, e, tur ir arī piekrastes zona, 6 km un arī pludmales uh, daļa. Un ir arī no, nosacījumi pie šī iepirkuma. Un iespējams nodrošināt arī iedzīvotāju piekļuvu šīm zonām tikai ar mašīnām, ne. Un, kā jau es teicu, ir likts iekšā būtiskas investīcijas, un tā visa rezultātā Mēs eh, esam atvēruši arī šo parku, kas ir atvērta arī attiecīgo rajonu iedzīvotājiem. Eh, un noteikti ir arī mm, arheoloģiskā vēsture šajā vietā. Un tiek veikti risinājumi un arī tuvāko bija, bija runa par 50 dienām, kad arheoloģiski dienesti lems par to, vai attīstīt vai, vai piekrist šīs teritorijas izmantošanai, nevis 50 dienas. Un, kā jau teicu, šī teritorija ļoti dažāda, šeit ir ļoti dažādas intereses un višanas. Es nevarētu teikt, ka šie trupu daļa ir maznozīmīga, bet eh, mums ir jāņem vērā arī realitāte. Mēs eh, šo, šo mm, antīko mantojumu noteikti gribam saglabāt un aizsargāt. Mēs varētu arī nedaudz modificēt eh, šīs teritorijas izmantošanas uh, nosacījumus, lai attiecīgie likumā noteiktie procenti tiktu ievēroti. Par šo antīko mantojumu. Noteikti jācenšas panākt kaut kādu zināmu tādu līdzsvaru starp vīdes apsvērumiem, starp antīko mantojumu un arī pārējo daļu. Arī šīs teritorijas attīstība ļauj veidot eh, darba vietas, kas ir ļoti nepieciešams mūsu valstī šobrīd. Thank you very much. And now I open the floor to members and for... Paldies. Un Disa kungs tālāk runās, lūdzu. Jā, proedre. E... Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu šeit eh, ar diviem uzdevumiem. Vispirms man interesē, kā šī teritorija attīstīties, jo es šeit šīs līnijas redzu, ka šī līnija nav tālu no manām mājām, un no otras eh, puses man ir tādas vispārīgas arī bāžas Un es esmu deputāts no Grieķijas, un es ļoti labi atpazīstu šo problēmu. Es ļoti labi redzu iemeslus, kāpēc valdība ir lēmusi rīkos tieši šādi. Es neesmu lūgumrakstu komitejas sastāvā, bet tomēr es gribētu teikt un pasvītrot, ka lūgumrakstu komitejai. Ir ļoti laba tāda reputācija arī Grieķijas iedzīvotāju acīs. Un šis jautājums ļoti delikāts. Mēs uzklausījām lūgumrakstu iesniedzēja argumentus. Uh, Viņš eh, tik pieminēt arī visādi pārkāpumi, visādas eh, likumu normas, Eiropas likumdošana pirmā un otrā līmeņa, kas ir pārkāpti, jo īpaši vides jomā es arī ļoti uzmanīgi uzklausīju sniegtās atbildes gan no Grieķijas valdības, gan no komisijas. Un komisija, es teiktu, jūs ne, neiztiecāties īpaši. Uh, Precīzi, jūs teicāt, ka nav, neregulē šie citi likumi, bet gan kāda vēl viena direktīva. Vai tas tā nav? Jūs eh, gribat izvairīties no problēmām, ko rada vecā likumdošana. Un šeit vajadzētu runāt strateģiskāk. Šeit jautājums ļoti strateģisks vides ziņā. Uh, Un komisijai gribētu norādīt, ka te ir arī lietas, kas saistītas ar tiesiskumu Grieķijā, bet ne tikai. Kad, kad eh, ir runāts par Arhus eh, konvencijas pārkāpumi, eh, te ir runa par informāciju piedalīšanos un Eiropas tiesu. Un, likurāks iesniedzēs minēja šo pārkāpumu bet eh, ir šeit jautājums par uzraudzību, kas ir kompetente. Nav visa tiesas, tiesu vara, par kur šeit Grieķijā, par ko ir runa tagad. Komisija runāja arī par konkurences normām. Tā tas ir. Ir attīstīsies situācija tā, ka tikai viens pretendents uh, varēja piedalīties šajā pirkumā. Te nav tīri pārkāpums, bet vienkārši bija tikai viens pretendents. Mums ir arī precedenti Grieķijā. Ir arī bijis konstatēts, uh, ka ir bijuši šī kādi ir pārkāpumi, un komisija pēc daudziem gadiem konstatēja, ka tiešām šāds pārkāpums ir bijis. Un e, tāpēc, ko es gribētu jums piedāvāt sakarā ar šo lūgumu rakstu? Ir jāsniedz oficiāla atbildi, un es piedāvāju, ka jūsu komiteja uzdod mūtisku jautājumu komisijai par šo jautājumu, lai mēs varētu izvērst padziļinātu detaļu bet lai komisija arī varētu sniegt plašāku un dziļāku atbildi, ne tādu, kā mēs sadzirdējām šodien. Un tad arī attiecīgi iebildumi no mūsu komitejas būtu vērā ņemami. Paldies, Mārijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu jau atgriezties pie tā, kas šeit izskanēja jau. E, tas ir ļoti interesanti, bet arī pilnīgi neticami Deputāti pārstāv kādas valsts valdību. Jo valdība tā nav likumdošanas vara, tā ir cita vara. Un arī šajā komitejā eh, mums ir ministrs, kas pārstāv valdību, tad ir dažādi valsts sekretāri, tā, tā, tā tālāk. Es eh, uzskatu, ka šāda struktūra ir antikonstitucionāla. Deputāts nevar pārstāvēt Grieķijas valdību. Tas eh, pārkāp likumu varas eh, dalīšanas principu, ne, varas dalīšanas principus, un kā tas ir Grieķijā. Un šī jau otrā reize ir, kad Grieķijas valdība ierodas mūsu, pārstāvs ierodas, ierodas mūsu komitejā. Un galu galā vēl arī Grieķijas valdība tiek pārstāvēta caur deputātu, eh, kas runā parlamentā un, būdams arī deputāts, vienlaikus pauž arī oficiālu pozīciju no valdības. Eh, komisija eh, teica, ka 2016. gadā jau bija divi tādi jautājumi, un viss ir izpētīts, un problēma nav bijis. Un es gribētu teikt, ka ir jauns likums kas definē, kas definēja īpašumu nodošanu. Un arī šīs īpašuma formas maiņu. E, tie, kas saņem šāda veida pirkumu, parasti maksā 13% plus vēl maksā arī pievienotās vērtības nodokli pērkot. Ir mm, te, mm, dokuments numur 32 no 2011. gada ar attiecīgām atkāpēm, kas tiek doti e, e, šai, šai kompānijai. Tā tad ir investori, kas piedara pie šī uzņēmuma, un viņi ir saņēmuši atlaidi no visiem uh, Um, nodokļiem un dažādiem maksājumiem. Pilnīgi visi nodokļi un visādas nodevas ir viņiem piešķirtas, viņi piešķirt atkāpe. Atlaide. Un tā ir problēma. Tad, kad jūs nododat īpašam tiesības uh, citiem, tad ir jāmaksā nodokļi. Bet eh, šeit, šajā konkrētā gadījumā, ir bijušas arī atkāpes un atbrīvojumi. Vai te nav kaut kāda maskēta manipulācija? Tad ir vēl 1973. gada likums, ko es citēju. un arī 53. gada likums par fiskāliem notikumiem. Tas ir nu, notiekumiem, Te, tas man atgādina arī īrijas gadījumu. Kopumā skatoties uz visiem šiem pārkāpumiem, es gribētu uzdot komisijai jautājumu. Un es gribēju uz uzdot jautājumu par šo uzņēmumu, un man atbildēja, eh, ka, ja tiek uzskatīts, ka šis uzņēmums palīdz valstī, un es gribēju jums uzdot jautājumu komisijai, kā jūs zinat, kā tiek piešķirts šis valsts atbalsts, kā jūs to varat izvērtēt, to valsts iestāde zinās, vai jūs esat to pētījuši, jūs jau tad paši redzētu, kā darbojas šis īpašuma nodošanas likums, īpašuma cesijas likums. Tas ir jautājums komisija. Un vēl jautājums man ir par vīdi. Es gribēju arī uzdot šo jautājumu vēl kund, kungam, un viņš man atbildē. Ļoti konkrēti es labāk nolasīšu to, ko viņš man ir atbildējis. Es nezinu, par ko runā komisija, dažādas struktūras. Jūs šodien runājat par pienākumu pildīt visu, kas ir rakstīts direktīvā, ka pilnīgi visi direktīvas noteikumi ir, ir noteikti jāizpēta un jāarī respektē, pirms darbi tiek sākti. E, tas ir tas, ko jūs teicāt, e, ka ir jādara tas viss pirms Un es saprotu, ka, ka ir ļoti svarīgi arī kontrolēt to, kas notiek uz vietām. Un es piedāvāju rīkoties šādi. Lūgumraksts ir jāatstāj atvērts, un otrkārt es piedāvāju, ka komisija ierodas uz šo vietu kopā ar pētī komitejas pārstāvjiem. Tas ir tāds, um, varbūt, pētīšanas apmeklējums, um, lai varētu redzēt, kas jau patiešām notiek. Un treškārt, uh, komisijai ir jāņem vērā um, viss, kas šodien šeit izskanēja, viss rīcība no valdības puses, arī viss atkāps fiskālā ziņā. Un priekšsēdētājs kundze mums ir jānosoda šādas afēras. Te, te ir arī kredīta noteikumi, kas spiež uz Grieķiju. Un, ja mēs tagad sakam, mēs rīkojamies tāpēc, ka, ka tas viss notiek saskaņā ar iepriekš norunātiem noteikumiem, mēs esam saņēmuši vienu miljārdu eiro, bet tas tāda nav ir noteikti nosacījumi, e, ko, ko uzspiež kreditori Liniko teritorijai, tad vēl ir nekustamā īpašuma plāni, kas ir milzīgi. Un ir vesela rinda pārkāpumu, par kuriem mēs jau runājām. Būtu pareizi, ja komisija to visu izpētītu vēlreiz, un šis lūgumrats ir jāatstāja vaļā atvērts, jo mēs nesam vēl pabeiguši diskusiju. Paldies! Saka Rafas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Godējumie kolēģi! Es arī lūgtu, lai jūs. Uh, paturat acīs šo zonu. Tā ir visdārgākā zona visā Grieķijā. Visa šajā puselā, šajā teritorijā pats dārgākais gabals. Vismaz 100 eiro par kvadrātmetru. Un pat cenas uzkāp līdz 3 tūkstošiem eiro par metru kvadrātam kvadrātmetru. Mums ir pārstāvis no kreisās valdības, un viņš aizstāv šo sliktāko, koloniālāko līgumu, ko jebkad ir parakstījusi Grieķijas valdība. Tas nav Grieķijas iekšējais jautājums, tas ir līgums. Un es gribētu nolasīt vienu rindkopu no šī līguma valsts padomas lēmums, kas regulē visas šīs eh, nosacījumus. Tas netiek ietverts, tas nav darījuma aptvērumā. Tiek. Valstī ir jāmaksā neatkarīgi no visa pārē. Es esmu noguris, nevaru vairāk uh, jums stāstīt, bet uh, ko es gribētu teikt par mūsu debati šodien. Uh, šī ir petīcija, kas ir ļoti svarīga Grieķijas pilsoņiem, kas cieš no tā, ka viņu vidi tiek sagrauta. Ko mēs varam darīt tagad? Um, mums jāpaturprātā arī to, ka notiek izai no krīzes. Ļoti daudz Grieķijas pilsoņi ir jau iesnieguši tiesā savas sūdzības. Un tas nav tikai politisks jautājums. Tie ir iedzīvotāji, mūsu pilsoņi, kas pauž savu viedokli. Un mums priekšsēdētājs kundze jācīnās pret šo skandalozo līgumu, kontraktu. E, tas būtiski degradē šo reģionu un arī visu zemi, visu valsti. Un ļoti ātri kaut ko teikšu arī komisijai vai šeit ir ārhusas konvencijas pārkāpums. Jā, šeit ir šāds pārkāpums noteikti. Es nekad eh, neesmu dzirdējis, ka būtu bijušas publiskās konsultācijas. Un kā tad komisija var apgalvot, ka nekāda pārkāpuma nav bijis? Tas ir jautājums, ko, eh, ko, kam es esmu sekojusi, un es jums personiski varu apliecināt, ka uh, Šādas konsultācijas nekad, nekad nav notikušas, nekad pilsoņu viedoklis nav ņemts vērā, kas to cilvēku, ka, ka, kas ar bažām un raizēm skatās skatās, kā tiek iznīcināti visi šiem kvartāli, šī teritorija, kas varētu izvērsties par skaistāko atēnu vietu. Mums vajadzētu arī respektēt 2011. gada direktīvu numuru 42, vai komisija uzskata, ka 42. direktīva ir um, pārkāpta vai ne, e, bet eh, vides izvērtējums nav izdarīts. E, e, katrā ziņā tas nav tāds izvērtējums, kas atbilst likumdošanas aktu normām. Komisija mums jau uz to atbildēja, sakot, ka viņi nav konstatējuši, ka šī direktīva būtu uh, um, pārkāpta, eh, vai komisija nevarētu vēl tomēr precīzāk paskatīties, vai direktīva ir pārkāpta vai nav. Priekšsēdētājs, ko es atvainojos, ja es runāju varbūt pārāk dedzīgi, bet šis jautājums ir mums ļoti svarīgs. Pirms 15 gadiem mums bija tāds pats investors ar tādu pašu taktiku Mar Marusas rajonā. Tur viņi uzbūvēja milzīgu tirsniecības centru, kas pilnībā degradēja visu rajonu. Un tas ir šausmīgi, un to visi tagad atzīst. Bet eh, mūsu valsts padome arī atbalstīja šo nekompetento degradējošo celtniecību. Un tagad viņi domā par to, kā iznīcināt šo tirzniecības centru, kā sagraut to. Un mums ir jādomā par to, kā aizsargāt cilvēks, lai mēs nesagrautu visus šos labumus. Vai šeit ir konkurences normu pārkāpums, par to runāja daudz kolēģis, šeit nevar pateikt par visu, bet eh, tomēr. Ir zināmi fakti, ka ārvalstu uzņēmumi arī gribēja piedalīties šajā pirkumā. Es redzēju arī kādu reportāžu par šo debatēm. Vai eh, komisija tiešām ir pārliecināta, ka nevajadzētu papētīt konkurences normu izmēmu pārkāpumu sakarā ar, saskaņā ar Eiropas līgumu pārkāpumu? Es tūlīt beigšu priekšsēdētāju. Es gribētu pār, at, atkal par 107. pantu pārkāpumu runāt. Vai nevajadzētu šeit tomēr izpētīt iespējama konkurences e, noteikumu pārkāpumu? Es joprojām esmu ar bažām. Atbilde nebija apmierinoša man. Grieķijā ir vairāki 20 skandalozi publiskie iepirkumi. Es negribu vairs turpināt, bet eh, es domāju, ka lūgumraksts ir jātur vaļā, jāturpina pētīt. Mums ir jāķeras ļoti nopietni mūsu komitejā. Un es ļoti ceru, lai jūs eh, tiešām arī varētu paši doties uz šo vietu un personiski pārliecināties, kas tur notiek. Un es arī domāju, ka mums vajadzētu uzdot mutisko jautājumu un izvērst arī mm, debati plenārsēdē tieši par šo te Eliniko tēmu. Paldies! Es eh, tiešām mm, negribēju pārtraukt, jūs runājat tik aizrautīgi. Un tagad Kirkosa kungs. Simfonīšu, ka jau mētīs iepazīstināt. Lielas paldies. Un es piekrītu kolēģei attiecībā uz to, ko dara Grieķijas valdība. Un tomēr um, papildinošu. Es negribētu tomēr uh, apsūdzēt uh, Uh, Grieķijas valdību un tās pārstāvjus, jo viņiem uh, ir sarežģīts uzdevums. Uh, šis reģions tiešām ir visdārgākais Grieķijā, kā jau izskanēja. Un tagad uh, tur vēl atrodas tūkstošiem bēgļu šajā piekrastē. Tas gan bija domāts citam lietojumam. Un, uh, nu, jau gadu desmitiem valdība pretojas šim projektam, ja runa ir par sabiedrisko interešu aizsardzību un uh, kādu projektu, kas kalpotu uh, sabiedrības interesēm. Bet tad valdība nomainījās, kā jau izskanēja. Um, pozīcija kļuva par opozīciju, un uh, tad šis projekts uh, tika izskatīts parlamentā, to, par to nobalsoja liela vairākumu, ministri to sāk skatīt tālāk, uh, toreizējais ekonomikas ministrs izteicās pozitīvi, vides ministrs, pēc tam paziņoja, ka eh, šīs investīcijas tiks atlīdzinātas pateicoties tirgus cenām, un um, rezultātā nekāda cita plāna nebija. Valdība piekrita, parlaments nobalsoja par un tika pieņemts lēmums autorizēt šos uh, ieguldījumus. Es eh, nevēlos te graut sapņus, bet um, varbūt tomēr var apvienot eh, vairākus sapņus, tomēr sabiedriskās intereses iekļauj arī nodarbinātību, darba vietas, un šis projekts var radīt darba vietas. Un tagad, protams, valsts palīdzība par to var saukt par sapni vai nē, var runāt par uh, pilsoņu līdzdalību, kāda būs pilsoņu loma šajā projektā. Daži pilsoņi jau ir klāt un runā par to. Nu, mums vēl jāpieņem lēmums, kā rīkoties, bet eh, iztrūkst eh, meistarplāna šajā visā attikas reģionam. Eh, vides ministrija klusē, mums vajadzētu cīnīties, lai. Mm netiktu pieņemti nelegāli lēmumi. Runājot konkrēti par uh, tekstu, ja te netiek atrunāta uh, ūdeņu vai zaļo zonu aizsardzība, un uh, te ir uh, zināmi riski, kam, protams, jāpievērš. Tā tad nepieciešama stabila fiskāla vide, lai piesaistītu investīcijas, tas ir skaidrs, uh, un um, nepieciešama standartu ievērošana, kas šobrīd nenotiek. Un, um, mm, Pagadām skaidrs, ka kaut kāds projekts ir vajadzīgs, šis kriterijs tiek izpildīts, bet pārējie nu daļēji vai arī vispār netiek izpildīti. Un tāpēc uh, Grieķijas tautai šeit jāiesaistās, lai konkretizētu šīs investīcijas eh, kritērijus. Un par cenu, varbūt cena izskatījās zema sākumā, tagad eh, to uzskata par tādu ļoti augstu. Uh, bet uh, mums te jāsalīdzina investoru piedāvājumi. Un um, īstenībā šī ir sākotnējā investīcija, un tai sakos citas. Un rezultātā uh, rentabilitāte uzlabosies, un pateicoties nodokļiem, uh, un cita veida ieņēmumiem uh, tiks uh, gūta peļņa, bet jāskatās, lai tas viss būtu īstenojami un nepaliktu sapņu līmenī. Lielas paldies jums par noslēdzošu vārdu. Un ko lai darām? Nu, Itālijā, Spānijā, uh, kaut ko līdzīgo esam redzējuši. Un lūk, ir arī kolēģi no Vācijas, kas vēlas runāt skā. Tās ir tā ļoti atsvaidzinoši, jo, nu, nu, tagad mums bija pilnīgi grieķu komiteja, bet mm, tas būs ļoti atsvaidzinoši. Un paldies, un Cecēlija, es nezināju, ka runā grieķiski, un tik labi, es gan tavs jūkus nevarēju saprast, bet. Uh, izteikšos tagad par lietas būtību. Paldies um, lūguma raksta iesniedzējiem par šo iniciatīvu arī no zaļo puses. Uh, jāsaka, ka mums ir uh, liels satraukums par situāciju. Daudz aspekti tika pieminēti, bet, mm, teiksim, runājot par vidi, mēs uh, baidāmies. Uh, nu, mums ir vides likumdošana Eiropas Savienībā, mums jā, nav jānosaka visas uh, direktīvas, bet, nu, teiksim, tiek dzīvotņu direktīva, tur netiek izpildīti visi kriteriji. Un uh, aplūkojot šo zonu un dzīvotnes, uh, Posidonijā audzes, uh, piemēram, uh, te ir runa par aizsargātu ūdens uh, augu, un, ja, ja nezināt, un man šķiet, ka šādam strateģiskajam vides novērtējumam, ja top sagatavotam, tā to nosaka es likumdošana, un um, es baidos, ka komisija to tā pienācīgi vēl nav aplūkojusi. Jā, komisija pareizi saprata, komisija teica, ka tā ka šis projekts nav vēl ticis īstenots, mums nav jāmēsla iz, izskatīt, izmeklēt, bet uh, vai tad jāgaida uh, Uh, kad projekts tiks pabeigts un videi tiks nodarīts kaitējums. Un es domāju, ka viss uh, jēga visā šajā likumdošanā ir tieši novērst uh, kaitējumu videi, novērst kaitējumu šīm posidonija audzēm. Nu, nevajag gaidīt, kamēr sliktas lietas notiks, vajag iejaukties pirms tam. Tad arī komisija. Uh, uzskata, ka šī aizsargātā zona neietilpst Natūra 2000 tīklām, bet eh, tas pats par sevi var būt problemātiski, jo, ja es saprotu pareizi, tad šai zonai obligāti jābūt iekļautai eh, Natūra 2000 tīklām. Komisija runāja par nacionālām saistībām, nozīmējot Natūra 2000 zonas eh, tika izpildīti, jo eh, šī programma netika izgudrota vakar, tā pastāv kādu laiku un nu, vajadzētu ieskatīties dziļāk situācijā, jo komisija uzskata, ka tā nav Natūra 2000 un ka tai nav vajadzīga aizsardzība, nu tad man šķiet, ka komisija nerīkojas holistiski. Uh, jo ir šai zonai piemērojami visi Natūra 2000 standarti, nu tad tai jābūt iekšā šī tīklā. Tad Orhusas konvencija, tas arī ir svarīgi, svarīgi arī cilvēkiem, kas tur dzīvo, un kolēģi pieminēja. Un um, par valsts palīdzību atgādināšu komisijai, ka bija lieta uh, ar Société Nationale Maritime Corps Mediterranée, uh, Francijā Un arī komisija eh, tur teica, ka bija tikai viens eh, eh, konkursa dalībnieks, kas izpildīja kritērijus. Tas nenozīmē, ka nevar iesaistīt valsts palīdzību, tikai tāpēc, ka mm, bija mm, formāli izsludināta konkursa procedūra. Tātad pēc šīs Francijas lietas es nezinu, vai var ticēt jūsu argumentiem, vai tie ir konsekventi. Mm, zaļie atbalstīja šo lūgumu rakstu, vēlamies um, to skatīt tālāk, vēlamies vairāk informācijas no komisijas par Posidonija audzēm un uh, par to, vai šai zonai jābūt iekļautai Natūra 2000 un vai projekta īstenošana kaitēs šīm audzēm. Godīgi sakot, šī lieta ļoti interesanta. Privatizācija ir uh, privatizāciju uzspieda trojka. Tas bija obligāts pasākums. Tā principā mēs Eiropā pieprasām privatizāciju no Grieķijas, un tagad mēs paši skatāmies, šausmināmies par to, ko esam izdarījuši. Šķiet, ka būtu nepieciešama īpaša izmeklēšanas grupa, lai pētītu šo situāciju. Jo, ja mēs nodarām šādu kaitējumu, parlaments jau nepiedalījies, jo parlamentam neviens nejautāja, bet, nu, Eiropas iestāde, teiksim, nodara šādu kaitējumu un, principā, ar savu lūgumu, mm, kā izrādās vēlāk, pārkāpīja uh, Eiropas Savienības likumdošanu, un tas ir ļoti svarīgi Eiropas parlamentam, jo nekam tādam nevajadzētu notikt, un Eiropas iestādēm vajadzētu būt pirmām, kas uh, ievēro likumus, Eiropas likumus. Mums ir ļoti garš runātājs saraksts par šo tēmu, un arī kopsavilkums droši vien nebūs viegls. Runa ir par uh, vides novērtēm, kas iztrūkst. Nē, es jums nevaru dot vārdu, atvainojiet. Jums bija jūsu uzstāšanās laiks, un arī pārējiem ir šādas tiesības. Tā ko mēs darīsim? Mēs uh, paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu, mēs to skatīsim tālāk. Man interesē, privātā kompānija, kas uh, parakstīja līgumu, ko šī kompānija domā par situāciju un uh, Orhusas konvencijas nosacījumiem. Jo Orhusas konvencija runā par cilvēku dzīves kvalitāti un risku to pasliktināt. Un tas mums ļoti rūp. Otrā konvencija, kas obligāti jāievēro, ir Florences konvencija. Florences konvencija ir ainavu aizsardzības konvencija. Eh, gala produktam un darbībam jāatbilst Florences konvencijas noteikumiem. Šāda vēstule būtu jānosūta šai privātajai kompānijai un arī vidas ministrijai Grieķijā, kā arī finanšu ministrijai. Nu, vajadzētu lūgt viņam izteikties par šo konkrēto lietu. vēstulē būtu jāpasaka, ka vidas novērtējumam jābūt pilnīgi atbilstošam uh, ES likumdošanai un uh, direktīva, attiecīgas direktīvas ir jārespektē. Mēs to darīsim. Un uh, šādu un tādu būtu vērts arī iesaistīt ekonomiku komiteju, lai izskatītu finanšu jautājumus kolēģi vai, vai Es zinu, ko jūs teiksiet. Varbūt eh, jūs vēlaties runāt par mutisko jautājumu, bet mēs nevaram šobrīd pieņemt šo lēmumu. Mēs to darīsim ar koordinātoru palīdzību. Priekšstādātājs kundze, nē, es par to nevēlos runāt par to, runāsim ar koordinātoriem. Es vēlos papildināt jūsu teikto, proti jūsu priekšlikumu. Vajadzētu papētīt um, uh, valsts. Uh, um, atbalsta koncepciju. Visa šī fiskālā situācija, nodokļi, valsts palīdzība, tas viss ir jāpapēt komisijai, jāsniedz uh, vairāk informācijai. Jo Grieķijas iestādes dod dažādas atbildes. Nu, labi, te tad viedokļa apmaiņa sākotnējā, varētu teikt, bet uh, vajadzētu ievilkt uh, informāciju un atgriezties pie šī jautājuma. Un, um, Kellers kundze pareizi teica, um, Te rodas interešu konflikts, trojka mums uzspiedas šo privatizāciju, un tā trojka, proti komisija, ir arī līgumsardze, un uh, te jārūpējas par līgumu ievērošanu. Un tad mēs esam pirmajā fāzē, bet jāievāc vairāk informācijas un jāturpina izmeklēšana. Jā, paldies, paldies jums par papildinājumu. Vēlos pateikties viesiem par to, ka ieradāties šodien. Es paldies un lai jauks ceļš at, ceļojums atpakaļ uz Grieķiju. Baudīsiet Grieķijas sauli. Apskaužu jūs. Nu, vēlreiz pasakos, un tagad mēs skatīsim ko pilnīgi citu. 17, 17 Tātad eh, lūguma raksts 15, 17, 2012. Tātad viss, kas ir 18. punktā darba kārtībā. You know, this, at this moment I... Šobrīd esmu pārliecināta, ka mums ir jāiet tālāk darba kārtībā, jo 18.30 tulki beigs darbu un man būs arī uz citu sanāksmi jādodas. Sveicu eh, šeit klātesošos eh, lūgumrakstu iesniedzējus un visiem kopā jums ir piecas minūtes. Sadaliet savus piecas minūtes, vai nu runā viens tikai, vai divi ar pus, divi ar pus eh, katram lūdzu. Allora, comincio io, Piero Vellandi. Vai es varu sākt? Es pārstāvu Stefano Giovannini. Mēs jau tikāmies eh, lūgumrakstu komitejas iepriekšējā reizē, kad izskatīju šo lūgumu rakstu, gaidījām eh, lēmumu no Eiropas um, Savienības tiesas. 43. punktā tā lēma, ka attiecībā uz to, vai šīs koncesijas eh, šīm koncesijām ir nepieciešams īpaši atļaujas saskanā ar direktīvas 12. pāntu nosaka, ka Eiropas, ka nacionālām tiesām tas ir jāpārbauda. Tas nozīmē, ka attiecībā uz šīm procedūrām šīs autorizācijas vairs nav spēkā. Eiropas Savienības tiesa šajā nolēmumā noteica, ka koncesiju ilgums var tikt eh, mainīts, ja ir redzams, ka ir jau veiktas investīcijas, eh, kas bija nepieciešams, lai turpinātu konkrēto biznesu. Eiropas Savienības tiesa izskatās, ka eh, uzskatā savādāk nekā komisija. Un nosaka pienākumu aizsargāt pašreizējo atļauju turētājs. Šī koncepcija būtu labāk saprotama ar komisijas skaidrojumu. Tad, kad Eiropas Savienības tiesa saka, ka ja ir kādas šaubas par 12. pāntu piemērošanu, mēs saskatām, ka 49 pāns var tikt īsti, e, piemērots. Un šeit ir arī e, jāņem vērā leģitīvās intereses koncesiju turētājiem, kas ir veikuši investīcijas. Un tāpat ir runa par pārobežu interesēm. Tomēr tā pašā nolēmumā atsauce uz likumdošanu, kas pieņemta 94. gadu, bet koncesijas, eh, kas ir eh, mums, ir pie, piešķirtas pirms eh, šī tiesība akta spēkās stāšanās. Tas arī viss. Lieliski vārds komisijas pārstāvim Paulo Lavadži. The floor goes to the commission. Tātad vārds komisijas pārstāvim. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, eh, otram lūgumu rakst iesniedzējiem vārds. Sí. Eh, buonasera. Noi... Jā, labvakar. Mēs esam eh, itāļu koncesiju turētāji, kas um, pārsūdz Balkanšteina direktīvas piemērošanu, tās, tā pārkāpja mūsu pamatiesības, tāpat arī pamatiesības uz darbu, uz īpašumu, jo Itālijas valsts um, ir pret um, mums kā privātiem uzņēmumiem. Um, šeit trīs paudzēs ir veikts investīcijas, tagad cilvēks zaudē darbu, arī savas mājas, jo līdz šim, kā jau es sacīju, mūsu koncesijas tika piešķirts uz ilgu laiku, un līdz 2009. gadam mēs esam veikuši arī apjomīgas investīcijas, e, tieši balsoties uz šādu perspektīvu, un tagad e, Itālija ir tādā veidā e, piemērojušo direktīvu ka ir jāizsludina iepirkuma procedūra, bet mums vēl ir 4000 km gara piekrastes līnija, par kuru eh, nav vēl lēmts, un tagad viena koncesija turētājs aizstāja cits. Un nemaz nevarēs īstenot uh, direktīvas mērķis. Bokašteina direktīva neparedz uh, Uh, uzturēt uh, darba attiecības kā pienākumu. Plāns bija, kā ar direktīvas palīdzību varēs radīt jaunas darba vietas, bet to ir iespējams tikai tad, ja tiks attīstīts tās it, tā, Itālijas uh, reģionu vietas, uh, kur, pa kurām ir zināms, ka tās var izmantot šādā ziņā. Jā, paldies! Es atvainojos, ka liku jums gaidīt, un vēl tagad dodu vārdu komisijai. Jā, paldies eh, priekšsēdētāji. Protams, ka eh, komisija eh, ir saņēmusi neseno Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, un vēlos minēt trīs lietas. Pirmkārt, ir piemērojama pakalpojumu direktīva. Un tas, ka šīs koncesijas e, ir piešķirts konkursu kārtībā, kuru lūgumraksta pieteicēji ir norādījuši. Pirmkārt, ir piemēram 12. pāns, tātad ir ierobežots resursu apjoms, kas ir pieejams, tātad valsts iestādēm tas ir jāpārbauda. Un, ja nav spēkā 12. pāns, tad spēkā ir līgums, kas nosaka, ka jebkurā gadījumā ir jābūt eh, pārobežu interesēm. Kā jau sacīju, komisija piekrīt šim skatījumam. Vienīgā problēma, ko komisija saskata, ir eh, pamatojums mūsu pārkāpumu procedūrai, kur savulaik uzsākām. Ka likumdošana, kas ir piemērojama Itālijā, ir horizontāla. Tā ir piemērojama visām situācijām bet eh, tiesa saka, ka ir jāveic eh, pārbaude katrai lietai atsevišķi. Komisija atbalsta šādu pieeju. Ja nosacījumus, kurus atzīst eh, tiesa kā tādu, kurus nav nepieciešama sludināt tender procedūra, tad komisija ir gatava pieņemt šādu nostāju. Bet, protams, e, piemērošana šeit nevar būt e, horizontāla visām situācijām, tad ir jāveic attiecīgi pārbaudē katram gadījumam atsevišķi. Paldies! Kolēģi jau ir devušies projām. E, šī nav atsimredzot Itālijas komiteja. Eh, scusate. Are you a petitioner? You are one of the petitioners. Vai jūs esat lūgumrakstiesniedzējs? Labi, es jums došu vārdu, bet lūdzu pieturieties pie divām minūtēm. Be very quick. Lūdzu, lakoniski izteikties. Uh, labdien, man sauc Flavio Betī, un es runāju daudz kolēģu vārdā. Es esmu viena no lūguma raksta autoriem. Riminī pludmalē man pieder bārs un restorāns. 2000. gadā es to iegādājos no Mustafā Abezī, Bosnijas pilsoņa. Lai, pie, eh, to es minu, lai eh, parādītu, ka tas neaprobežojas ar Itālijas pilsoņiem. Eh, Itālija šobrīd visas mūsu tiesības ir anulējusi, kas attiec uz eh, vecajiem koncesiju turētājiem, iepriekšējiem, kur, kur bieži vien ir mikro uzņēmumi, mums ir tiesiska neskaidrība, absolūta nenoteiktība. Uh, Un mēs tur nevaram piedalīties, jo mēs nevaram savākt nepieciešamos līdzekļus, uh, lai piedalītos konkursā. Līdz ar to uh, valsts pārvaldē, publiskajā pārvaldē ir pieļautas vairākas uh, um, nelegālas lietas uh, saistībā ar to, kā tiek piešķirt šis koncesijas, un mafija Itālijā uh, investē uh, lielu apjomu atmazgātas līdzekļus, ir tīpaši turismu jomā, turismu infrastruktūrā, tāpat ir daudz politiķi un amatpersonas, kas ir uh, uh, arestēti mūsu valstī. Un mūsu uzņēmumi piedāvā daudz dažādu noderīgu pakalpojumu, tā skaitā sabiedrībai, kas valstī uh, neko neizmaksā, piemēram, pludmales tīrīšana, glābšana um, krastā, um, aizsardzība. Un mēs tādējādi nodrošinām arī iztiku savai, uh, uh, savai ģimenei. Uh, tāpat arī aizsardzība pret eroziju un daudz citi nodarīgi pakalpojumi, drošības pakalpojumi. Mēs esam pirmie ekoloģijas sargi, um, un tur vēl daudz kas cits ir. Un Balkanšteins direktīvas uh, pareiza piemērošana. Uh, mēs droš, dodam uh, drošību Dienvidu Itālijas reģionam, kur ir brīnišķīgi uh, brīnišķīgs modelis. Priekšsēdētāji pārtauc runātāji, ja man jāatvainojas, bet mums ir jāiet uz priekšu, lai. Es, es atvainojos, es vēlētos vēl vienu aspektu pieminēt. Spānijā kopš 75 eh, gadiem vairs nav šāda atļauja piešķiršana bez šāda publiska uh, E, iepirkuma procedūras, tur ievēro tiesības uz privātu īpašumu un Spāņiem un Itāļiem taču jābūt vienādām tiesībām. Tas ir viens e, no punktiem pamatiesību hartā, kas to nosaka. Mēs vienkārši lūdzam, lai mūsu lūgumu rakstu uzklausa un e, lai mēs panāktu komisijas intervenci. Un Itālijas valdībai liek ievērot 17. Eh, pāntu Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Eh, tad, kad ir runa par eh, tiesībām uz privātu īpašumu. Es atvainojos, man bija tik daudz vēl, ko es vēlētos sacīt. Šis regulējums nepalīdzēs Eiropas parlamenta līdzdalībai. Mēs eh, esam tik daudz eh, izveidojuši pēc kara un uzņē, šādu uzņēmumu izveidot, eh, tur gadiem ilgs darbs ir nepieciešams. Lēnām pakāpeniski par kādai darba vietai tiek radīts, un, t, bet to visu sagraut ar vienā brīdī. Tās ir tās lietas, kuras es būtu varējis attīstīt un uzlabot, un es ceru, uh, ka Eiropas Savienībā var parūpēties, lai tas tā vairāk nenotiktu. Paldies, bet eh, vispirms dosim iespēju izteikties kolēģiem, bet mums kolēģi ir tikai viena šeit. Es vēlreiz došu iespēju izteikties jums, lūgumu rakstiesniedzējiem, bet ļoti īsi. Es vēlētos vērsties pie komisijas. Ja es pareizi saprotu, tad komisija ir gatava pārbaudīt šo likumdošanas aktu, eh, kurš, eh, un tam, tam nedrīkst būt, ja, eh, ja nedrīkst būt horizontāls, respektīvi šis tiesība akts, kā to Eiropas Savienības tiesa nosaka. Un šeit ir jāpārbauda arī 1984. gada atbilstība. Un e, šeit ir arī valdības pārstāvs Nikola Minassi, kuram dod vārdu uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī e, mūs, maniem tautiešiem, itāļiem, kas ir klāt attiecībā uz Itālijas valdības rīcību. Vienīgā lieta, ko mēs vēlamies pieminēt šajā sakarā, ir ir tas, ka Eiropas Savienības tiesa ir nākus klajā ar savu nolēmumu. Tas ir divos gadījumos bijis attiecībā uz Itāliju. Tagad Itālijai būs jāīsteno šie nolēmumi. Un attiecīgi būs nepieciešams pieņemt jaunu likumu. Un mēs šobrīd sazināmies eh, ar eh, komisiju, lai noskaidrotu, kā šo nolēmumu īstenot. Mums ir jāatrod līdzsvars starp dažādajiem kritērijiem, kurus tiesa ir minējusi, piemēram, ierobežot resursu pieejamību un pārobežu ietekme. Uh, Itālijas valdība labi apzinas, ka šī ir ļoti svarīga nozare eh, tautsaimniecībai Itālijā, kur tiek nodarbināti tūkstošiem cilvēku, ģimenes uzņēmumu daudz ir, un eh, ietekme uz eh, piekrastes vidas aizsardzību arī ir ievērojama. Mums ir jāatrod līdzsvars starp dažādajiem faktoriem, kurus Eiropas Savienības tiesa ir noteikusi. Uh, No Itālijas valdības perspektīvas vēlamies norādīt, ka šim nolēmumam būs ļoti liela ietekme arī ārpus Itālijas robežām. Ir vesela virkne um, pludmales koncesiju dažādās Eiropas vietās. Tā kā jātiek pievērsta uzmanība nepieciešamajam līdzsvaram, kas ir jāatrod saistībā ar atvērtu tirgu un konkurences tiesībām dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mums tad jāpaskatās, kādā veidā citas dalībvalstis piemēro šos eh, noteikumus. Mēs nevēlamies, lai Itālijas tirgus būtu atvērtāks par citu valstu tirgiem. Mēs esam pārliecināti tomēr, ka mūsu dialoga eh, rezultātā, dialoga ar Eiropas Savienības iestādēm rezultātā un Eiropas parlamenta eh, viedokli. Cerams, ka sarunas eh, novedīs pie laba iznākuma un nonāksim pie līdzsvarotas situācijas, kas būs eh, līdzīga tam, kas ir visās citās dalībvalstīs. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad es eh, centīšos noslēgt šo, šo izskatīšanu. Tā kā Eiropas Savienības tiesas nolēmums ir pavisam svaigs, un, un tas īsti nav tieši eh, lūgumraksta iesniedzēji eh, pusē ir jā, jāizvērtē šis nolēmums pilnībā pirms pieņemt lēmumu. Es tāpēc ierosinātu atstāt šo lūgumrakstu atvērtu un eh, apņemos komitejas vārdā vērsties pie komisijas pēc tam, kad viņi būs pilnvērtīgi iepazinušies ar šo nolēmumu. Mēs saprotam, ka tam ir nepieciešams zināms laiks. Tad, kad šī izvērtēšana būs noslēgusies pilnībā, mēs tad uh, gaidīsim aktualizētu informāciju no komisijas puses par to, kā viņi plāno rīkoties. Tāpat es uzskatu, ka mums ir nepieciešams ņemt vērā to, ka viena no mūsu kolēģiem, Bizoto kundze, uzdeva trīs jautājumus Eiropas komisijai. Tas bija augustā. E, nesen vēl atbildi neesam saņēmuši, bet mums arī vajadzētu sagaidīt šīs atbildes, kas viņai tiks sniegtas. Tad, kad būs pilnvērtīgs izvērtējums, e, ko veiks komisija par Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, Mēs tad tālāk lemsim, kā rīkoties. Šobrīd tas ir tas, ko mēs varam darīt. Tagad es vēlos pateikties jums eh, par to, ka jūs eh, ieradāties eh, no brīnišķīgās Itālijas uz drūmo Briseli. Paldies jums par to un cerams, ka nākamreiz arī viss būs kārtībā ar pludmalēm. Cerams, ka šī situācija tiks atrisināta, jo Itālija neapšaubām ir ļoti svarīga daļa no Eiropas, ir īpaši mums no Eiropas ziemeļiem. Paldies! Un eh, kolēģiem patīkam vakaru un tiekamies!